pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir komisijas paziņojums par pie stūras pavadītā laika novērtēšanu un atpūtas laikiem. Komisāra kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsādētāji, liels paldies, ka devāt man vārdu. Nu, esmu gatavs nākt klajā ar komisijas paziņojumu par pie stūras pavadāmo laiku. Eiropas kopienas noteikumi 561, 2008, 2008 gads, lika stāties spēkā jauniem noteikumiem 2007. gada. Gadā. Tas bija pirms diviem gadiem. Tie bija noteikumi par pie stūras pavadāmo laiku un atpūtas laikiem, kas pirms tam bija palikuši nemainīgi vairāk kā 20 gadus. Kopš noteikumu pieņemšanas komisija ļoti aktīvi pārbaudījusi noteikumu īstenošanu. It īpaši organizējot dažādas sanāksmes ar dalību valstu pārstāvjiem, ar nozars pārstāvjiem, arotbiedrību pārstāvjiem, komiteju pārstāvjiem. Esam par to sprieduši dažādās darba grupās, ko komitejas bija izveidojušas. Komisija drīzumā nāks klajā ar ikgadējo ziņojumu par sociālo noteikumu īstenošanu. Nu, provizoriski jau zinām, uh, kādu, kādu veidu piepūli tad dalībvalstis īstenojušas, lai palielinātu kontrolus ceļiem, piemēram, lai nodrošinātu tos līmeņus eh, par pie stūra pavadāmo laiku, ko nosaka Eiropas Savienības noteikumi. Visas iniciatīvas, ko komisija ir uzņēmusies, e, ir bijušas tieši pamatnostādnes, kas tālāk jāīsteno dalību valstīm. Un šajās pamatnostādnēs e, paredzējām nodrošināt harmonizētu kopīgu pieeju pie stūras pavadāmajam laikam un atpūtas laikiem, piemēram, gadījumos, kad šoferim ir jāpārtrauc atpūtas laiks, nu, kaut kāda veida steidzamas situācijas rezultātā. Komisija ir strādājusi arī pie tā, lai uzlabotu šo takogrāfu, kas ies, ie, ievietots automašīnās. Un janvārī sagatavojām virkni pasākumu, lai uzlabotu drošības sistēmu. Dalību valstīm savukārt būs jāizstrādā, jāizstrādā konkrētas iekārtas, kas būtu paredzētas šādu digitālu takogrāfu pārbaudē, jeb testēšanai uz ceļa. Otrs pasākumu kopums paredzēts eh, attiecībā uz tehniskajām specifikācijām digitālajiem takogrāfiem. Šobrīd par to spriežam komitoloģijas procedūras ietvaros. Šie pasākumi ļāvuši izmantot, arvien vairāk izmantot digitālos takokrāfus eh, šoferu darbā, jo tika vienkāršota, piemēram, izmantošanas rokas grāmata un tam līdzīgi. Komisija savus novērēja, novērojumus pabeigs, eh, šo divu gadu novērošanu pabeigs diezgan drīz un eh, sagatavos jaunus E, un, un ir konstatējusi, ka šie jaunie noteikumi par pie stūras pavadāmo laiku ir bijuši uzlabojums kopējā situācijā. Komisija kopā ar dalību valstīm ir spējusi pārliecināt arī tās dalību valstis, kas uh, kas bija paredzējušas eh, jaunos noteikumus slikt lietā tikai no 2010. gada. Svarīgi pārliecināties, ka sociālie tiesība akti tiek piemērot tiešām harmonizētā veidā visā Eiropā. Nu, tas viss, kas man sakām šodien parlamentam komisijas vārdā, es ar uzmanību klausīšos visos jūsu komentāros. Un paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšādātājs. Tagad tautas partijas vārdā došu vārdu Vortmans Kols kundzei uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji! Šorīt valdīja tāds neliels sapīkums, sajukums ar šo komisijas paziņojumu, bet, nu, tapis skaidrs, ka mutiskais jautājums, ko tautas partija bija paredzējusi uzdot komisijai, kalpoja par pamatu jūsu šī vakar paziņojumam. Mutiskais jautājums izrietēja no tām bažām, uh, ko mēs sajūtām, neskatoties uz komisijas paustajām saistībām un apņemšanos attiecībā uz praktiskajām šo jauno noteikumu sekām. gadījumā, ja kāds autovadītājs patērē šo laiku tikai par vienu minūti, tad pēc tam nedēļām ilgi viņam draudēs liela soda citā valstī. Nu, tas taču pilnīgi nepieļējami. Līdz ar to mums tiešām ir jādomā, kā mēs varam sadarboties ar partneriem un panākt šo um, nopietno situācijas reāli atrisinājumu. Ja, piemēram, automaģistrāls Vācija ir pilnībā pārslogotas Un ja patērēt eh, vadītājiem vajag nonākt vispirms stāvvietā, tas taču viņam var gadīties, ka vajag pārvarēt vēl atsevišķu laiku, jo eh, laika periodu un pāris kilometrus. Līdz ar to tas ir pilnīgi nepieļāmi šāds tikt ierobežojumi. Un eh, jūsu sniegtais paskatījums, manuprāt, ir svarīgs, bet jāskatās nevis tikai par šo noteikumu piemērošanu, kā jūs tas paredzējuši, bet kā tos praktiski var īstenot. Tas mūs šobrīd rada lielākās bāžas, lai mēs tiešām varam ņemt vēlā to, ka vadītāji no šīs nozares mm, tomēr varētu kaut kādā sajust to, ka jūs ņemat vērā viņu nopietnās pāžas un līdz ar to uzlabojat šo reālo situāciju. Jo šobrīd tas piedāvātais variants sanāk, ka mm, šobrīd piedāvātais variants nav juridiski saistošs dalībvalstīm. valstīm Jo, protams, ka jūs varat uz tiem atsaukties, bet tomēr iespējams katra dalībvalsts katrai īsteno savus noteikumus, jo šie noteikumi šobrīd nav juridiski saistoši. Lūk, tas šobrīd ir pats uh, kodols. Un tieši tāpēc es aicinātu jūs, kā Baroso kungs, kas šobrīd aizstājat komisāru, bet, lai gan jūs arī labi zināt, tiešām ar šo uh, savu attiecību kolēģi to jautājumu no noskaidrot. Tikau kundzei vārds. Presidente, monsieur le commissaire, Liels paldies priekšādātāji komisāra kungs. Eiropas regulas par pie stūras pavadāmo laiku un atpūtas laikiem šoferiem runā gan par sociālākiem noteiks, noteikumiem transporta jomā, gan arī par drošības noteikumiem uz ceļa. Diemžēl Eiropas Savienībai nav izdevies īstenot pietiekam daudz pasākums, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumus. Protams, taisnība, ka dalību valstīm ir jāuzlabo inspekcijas, kontrolas sistēmas uz ceļa. Es pati esmu referente par sociālajiem nosacījumiem un apstākļiem, un domāju, ka komisijai vajadzētu sagatavot šādus ziņojumus vismaz, div, vismaz reiz divos gados. Diemžēl tas nāda, šis ziņojums nāk ar nokavēšanos. Joprojām ir dalība valsts ir taču dalībvalsts, kas ir pārsnieguši šo minimālo kontroļu kvotu, bet tāpat laikā ir arī dalībvalstis, kas šādu līmeni, ja mērķi nav sasniegušas. Runājot par piekļuvu tirgu, mums kopā ar Eiropu padomi izdevās ie, ieviest šeit kompromisu tekstu, kompromisu formulējumu, pieprasot, ka visas satiksmes kontrolas e, ir jāizno tādā veidā, kas nav diskriminējošs, pamatojoties uz etnisko izcelsmi valsts piedarību un tam līdzīgi. Vienlaicīgi jānodrošina arī šis jautājums par drošo, drošām autostāvētām, piemēram, uz robežas ar Krieviju. Līdz šim pasākumu nav pietiekama, un dalībvalstīm vajadzētu daudz vairāk investēt šādu drošu stāvietu izveidošanā, jo 40% no dažāda veida laupīšanām, zādzībām notiek tieši pie robežām un tieši eh, šādās stāvvietās pie robežām. Tāpēc vajadzētu, nu, piešķirt zināmas naudas summas šādu stāvvietu uzcelšanai un izveidošanai. Jo pie stūras pavadīto laiku iespējams novēr, ievērot tikai tad, ja mēs nodrošinām arī atbilstīgus apstākļus šoferiem šo noteikumu ievērošanai. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk zaļo un liberāļu vārdā Lichtenbergers kundze. Jā, herzlichen dank. Paldies. Mana kolēģi no tautspartijas runāja par to, ka šai nosarē nopietnas bažas par to, ja tajā skatījumā viņi pārsniedz savu braukšanas laiku par vienu minūti, tad vajadzēs vēl nedēļām ilgi par šādām sakām maksāt. Es, diemžēl, varu nu, gan nomierināt savu kolēģi, jo pirmkārt šīs kontroles ir tik, tik nepilnīgas dalībvalstīs. Lielākā dalībvalstu daļa pat vispār neīstenos šādas kontrolas vai ļoti slikti tādas īsteno. Un otrkārt, šāda sodu iztenošana šajā nozarē ir vien ir tikai bērnu autiņos. Un tas vienalga, lai mums ir tiešām šāda katastrofāla situācija, kad, piemēram, ja kāds autovadītājs e, tiek aizturēts uz uh, automaģistrāles, kas ir vadījis auto 36 stundas bez pārtraukuma, tad uh, sakot, ka viņš nav atradis e, stāvvietu, tad sanāk, ka drīznībā ir um, reālā situācija tāda, ka viņa darba devējs viņam spiež braukt bez pārtraukuma vairāk kā diennakti. Un tieši tāpēc mūsu, manuprāt, e, situācija man jums te detaļāti jāstāsta, jūs to labi zināt. Un tieši tāpēc ir šeit tāds liels, kas tās ir lietas, kas mums dara bāžas, piemēram, pārvadot bīstams krāvas, kas var dot būtisku skaitējumus visiem. Un tieši tāpēc mums ir jāpanāk, lai šāds kontrolas būtu ļoti labas un efektīvas. Kontrola te pats izšķirošais vārds. Un otkārt, uzskat, ka tieši iztenojot digitālo tahogrāfu iztenošanu, mēs līdz ar to būsim panākuši šo nopietno soli un beidzot mēs varēsim pat tiešām nodrošināt labāku kontroli visiem, kas tiešām labu kontroli grib īstenot pašiem um, vadītāju labumam un pašiem visiem citiem satiksmes dalībniekiem. Paldies! Paldies, Lichtenbergas kundzei! Tālāk neatkarības un demokrāta grupas vārdā Bloklāna kunga vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Beidzot, tiešām ir paredzēts eh, skaidri noteikti stūrs pavadītā laika un atpūtas laika noteikums. Un līdz ar to ir skaidri arī atrunāt jautājumu par ļaunprātīgu eh, šo noteikumu pārkāpšanu un ko varam darīt šādās situācijās, ko ir jāuzlabo. Likumdošana ir jā, pie skaņo un jā, jā, tā jākļūst parasistamākai. Mums jau ne visi sodi jāsavienoja, jau jāharmonizē, un tomēr ir jāpanāk tāda skaidra pārredzama situācija, sistēma un procedūras. Tikai tādējādi mēs varam izvairīties no nereālu sodu iztenošanas vai piešķiršanas un gandrīz neiespējamu šo sodu piedzīšanas periodu piedzīvošanas. Uh, Īpaši tas ir satraucoši ārvalstniekiem, ārval, tātad autovadītājiem no citām valstīm, kas tiktu zinām veidā diskriminēti un līdz ar to tiktu uh, jaukta konkurence iekšē tirgu. Nu, piemēram, ja kāds um, brauc caur Frank, uh, Franciju un saņem naudsodu tikai tāpēc vien, ka 15 minūtes ir par maz atpūties. Šīs Ehm, normas savukārt norāda, ka sešas stundas ir šis dotais laiks, un savukārt tas, eh, ja viņš tāds izmēls, tad viņš saskars nopietnām eh, problēmām, un viņa sots var sasniegt pat 750 eh, tūkstoši eiro. Komisija norāda par 15 minūtēm. Komisija norāda, ka tiešām pret šādiem pārkāpumiem būtu ļoti cieši jāvēršas. Un no Nīderlandes mēs tiešām vēršamies uz tagad dienvidiem. Paldies jums tālāk citu runātāju un Marinesko kungs Eiropas tautas vietas partijas vadā. Jā, paldies priekšsādātājiem. Šie noteikumi par eh, auto vadīšanu un atpūtas laikiem ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību un aizsargātu pasažierus. 2009. gada janvarī Eiropas komisija pieņem eh, vairāku pasākumu kopumu, lai novērstu takogrāfu sagrozīšanu un skaidri nosaka, kādas tiesību normas būs jāievēro attiecībā uz um, auto vadīšanu un atpūtlaikiem. Mēs saprotam, ka nopietnas problēmas ar vien nav atrisināts, piemēram, par to, kurā vietā tad tiks tiek reģistrēts. Nu, piemēram, digitālais takogrāfs. Es saprotu, ka viens no svarīgākajiem aspektiem, ko komisija šobrīd m, mm, gan neatbild, bet viņam vajadzētu ņemt vērā, ir apskatīt 22 līdz e, slīpsīt 2006 direktīvas īstenošanu dalību valstīs, līdz saskaņotu tiesību normas par 19. pantu 561 slīpsīt 2006 Rumānija ir ievērojuši šīs prasības, savukārt atsevišķas dalībvalsts to nav ņēmuši vērā pilnībā. Un līdz ar to rodas uh, grūtības um, šīs normas īstenot un turklāt īstenot sankcijas pār robežām. Atsevišķās dalībvalstis šajā atsaucas periodā uh, var līdz ar to rīkoties brīvi, tāpēc es aicinu uh, komisiju paskatīt 561 2006. gada direktīvu. Paldies. Tagad pusotru minūtu Loreska kungs. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Tātad šobrīd mēs runājam par pie stūras pavadītā laika novērtēšanu un atpūtas laikiem, tātad, kas ir tiešā attiecībā uz transporta līdzakļu vadītājiem. Šobrīd mēs atrodamies finanšu krīzes situācijā, kas ir skārus arī autovadītājus un daudzi uzņēmumi transporta nozarē ir nonākuši tiešām smagā situācijā. Pašreizējā spēkā esošā sistēma ir ļoti sarežģīta tajā ir kļūdas un jautājums, kā tad mēs varam uh, īstenot pašreizējos noteikumus. Pagaidām nepastāv zinātniski pierādījumi par to, ka mazāk stingri noteikumi, kas ļautu palielināt iknedēļas uh, pie stūras pavadītos laikus, uh, nozīmētu lielākas draudus uz autoceļiem. Tomēr no otras puses noteikumu stingra ievērošana un aizvien lielāka sloga uzlikšana transporta nozarē, ar to es domāju eirovinieti, un ārējo izmaksu iekļaušanu. Tas varētu nozīmēt draudz visai nozarei. Paldies, Ratskī kungs, tagad komisāram vārds. priekšsēdētāju. Es esmu nokļausījies ļoti uzmanīgi visā, ko jūs sacījāt, un varu atbildēt, ka šis, šī regula ir savā sākuma uh, procedūrā. Tā ir ļoti svarīga, lai mēs panāktu drošību. Tomēr tas nav tikai uh, drošības jautājums arī, sociālais jautājums. Un es gribu nomierināt eh, tos, kas pauž bažas, kas pastāv transporta nozarē. Komisija apzinās, ka parlamenta pieņemtā rezolūcija ir spēkā, mēs strādājam ar ekspertiem dalību valstīs, lai mēs varētu pakāpeniski har harmonizēt eh, pašu ieviešanas procesu, un šī gada 3. janvārī arī apkopojām pārkāpumu definīcijas, kas attiecas uz 10. pāntu 2006. gada direktīvā. Tad mums ir sagatavošanā priekšlikums, Zinām, ka atšķirās arī sankcijas dalību valstīs, bet tāpat arī atšķirās kategorijas, kādās dalību valsts iedala dažādas pārkāpumus. Papildus tam, atbildot uz Valtmans Kols kundzes eh, sacīto, kur pieminēja, ka ir nepieciešams uh, rast arī drošas uh, stāvvietas autovadītājiem. Es varu atbildēt, jūs cīnījāties par to, lai būtu vairāk šādu drošu stāvvietu, bet noteikti vajadzēs ilgāku laiku, lai līdz tam nonāktu. Labrats kungs, tiešām tā ir kā jūs sacījāt. Mums ir jābūt piesardzīgiem, lai pārāk daudz nepārslogotu šo nozari ar ierobežojumiem, bet tā pašā laikā mums ir jānovērš, ka nozare darbojas riskējot ar drošību. Mēs ar šiem noteikumiem aizsargājam arī autovadītājs pret zināmiem riskiem, kurus viņi varētu uzņemties. Tāpat tika pieminēts, cik svarīgi ir šie noteikumi drošības aspektā. Marinesku kungs, manuprāt, mēs cenšamies ļoti pārdomāti izvērtēt noteikumus, un mēs neatveram vienkārši tāpat vienu noteikumus izmaiņām, ir jāpēc zināmam laikam, lai cilvēki pieņemtu šīs jaunās eh, darbības, jaunos pieredumus, pierastu pie tām darba iespējām, kādas viņiem tiek dots, tiem principiem. Protams, ka mēs eh, cienam, respektējam privāto dzīvi šoferiem, bet eh, tā pašā laikā ir jāpatur prātā drošības aspekti. Tas tad arī viss, ko šobrīd varu atbildēt. Noteikti arī nodošu šo informāciju savam draugam Antonio Trojānī, lai viņš varētu savā darbā nodrošināt, ka pārbaude uz vietām turpinās. Un priekšsarētāji kungs attiecīgie komentāri, kurus eh, mēs uzklausījām, nu, mēs noteikti tos ņemsim vērā. Paldies, komisāra kungs. Nākamais mums izskatāmais jautājums ir debatas par ieteikumu otrajam lasījumam. Nu, to ir ieteicis Doils kundze. Un e, šeit runājot par farmakoloģiski aktīvu vielu atlieku pieļaujamā daudzumu noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos. Tā, vai Doilas kundze ieradīsies, ja viņas nebūs, tad mēs eh, uz brīdi ņemsim pārtraukumu līdz Doils kundze tiešām pati ieradīsies šeit. Lūk, tad arī Doils kundze. Viņa ir ieradusies tieši uz pareizo brīdi. Neteiktu gan, ka šis ir tāda triumfiāla ierašanās, bet lai nu kā. Tā tad. Jums vārds, Doils kundz, tikko jūs esat gatavi, tā sāciet. Es ļoti rūpīgi sekoju uh, sarakstam bija sākotnēji minēts, ka 10.30 būtu tiks skatīts mans ziņojums. Man tad jāatvainojas. Eh, cik es saprotu, Ferhoigen eh, eh, kungs nav šeit. Es tad labprāt arī pagaidīt šitā pāris minūtes, ja jūs neiebilstat, jo komisārs Ferhoigen kungs, ar, mēs esam divus gadus dialogā strādājuši ar viņu. We'll, we'll, we'll for, for Labi, tad pārtraukums uz divām minūtēm, līdz ierodas komisārs.